Uh, good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi! Nākamais punkts darba kārtībā ir jautājumi padomē, un mēs sāksim gandrīz vai laikā. Man ir prieks šeit sveikt ministru, kurš pirmo reizi ierodas uz Spānijas prezidentūras iztaujāšanu speciālajā jautājuma laikā padomē. Izskatīsim jautājumus tādā kārtībā, kā tie ir iesniegti. Pirmais jautājums, ko iesniedza Tondo kungs, ir par kriminālu tiesībām, un tādēļ mēs to nevarējām pieņemt. Krimināla tiesības ir tēma, kas tika skārta vakar plenārsēdē. Tādēļ pārējām uzreiz pie Geja Mičela jautājumu par krīzes uh, kreditēšanu un par uh, aizdevumiem uzņēmējiem. Vispirms došu vārdu ministram. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pietiekama piekļuva kapitālam uzņēmumiem un dalību valstu pasākumu, lai to nodrošinātu, rada bažas padomē. Šīs bažas ir bijušas jau kādu ilgāku laiku. Pagājušā gada janvārī padome ievēroja, ka dalību valstis veic enerģiskas darbības, lai debloķētu, lai atbloķētu kredītu tirgu. Pēc tam pavasarī Eiropadoma paziņoja, ka ir būtiski turpināt ekonomiskās atvesļošanas pasākums un aicināja padomi un komisiju izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti, lai varētu jūnijā e, informēt Eiropadomu par rezultātiem. Jūnijā Eiropadoma tiešām izvērtēja um, finanšu sektora atbalsta pasākums valstīs un finanšu tirgu stabilitāti. Šīs analīzes rezultāti tika iekļauti ziņojumā padomei. Šajā ziņojumā mēs lasījām pozitīvu ziņu bija rakstīts, ka garantijas un rekapitalizācijas pasākumi dalību valstīs tika ieviesti un tādējādi dalību valstis spēlēja būtisku lomu krīzes padziļināšanas pārtraukšanā. jo 2008. Eh, gada beigās pastāvēja risks, ka finanšu sistēma varētu pilnībā sabrukt. Taču no tā mēs izvairījāmies. Eh, brīvnaudas līdzekļi atkal parādījās kredīta veidā, un tādējādi ekonomika varēja atkal sākt darboties. Padomu uzskatīja, ka dalību valstīm bija būtiska loma tirgu stabilizēšanā. Šobrīd banku sektors joprojām e, izjūt spiedienu. Tādēļ padome aicināja dalību valstis veikt rekapitalizāciju, uh, lai izvairītos no neskaidrībām. Padome konstatēja, ka dalību valstis ir veikušas plašu pasākumu loku, lai ieviest atkal finanšu stabilitāti. Tika pasvītrots, ka atveseļošanās joprojām ir nedroša dalību valstīs. Padome aicināja dalībvalsts iesniegt regulāru informāciju par kredītu pieejamību tirgū. Padoma ir pieņēmusi savus lēmumus, ir vadlīnijas par to, kā dalībvalstīm vajadzētu rīkoties. Un kopumā varētu teikt, ka situācija ir uzlabojusies. Eiropas centrālā banka, protams, uzrauga procesu un palīdz uh, vairot piekļuvi aizdevumiem un skaidriem naudas līdzekļiem uzņēmumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ministra kungs. Esmu pārliecināta, ka Mičela kungam būs kāds papildu jautājums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies ministram par atbildi. Man pieredze ir šāda, ministra kungs, atsevišķas bankas, ne visas, uzvedas un rīkojas neatbildīgi finanšu tirgus izaugsmas situācijā un arī daudzas bankas joprojām turpina rīkoties ļoti neatbildīgi šajā periodā, kad mēs runājam par atvesļošanos. Piemēram, Dublinā viens uzņēmums, kas attiecīgi tie, ir ļoti apzinīgs, tomēr bankas nepalīdz attīstīt šo uzņēmumu un tieši otrādi izdara spiedienu, nedod kredīts un neļauj attīstīties tālāk šim uzņēmumam, kas būtu ļoti veiksmīgi izgājis savu recesiju. Lūdzu, ministra kungs, runājiet ar bankām, sakiet bankam, ka mēs dodam jums nodokļu maksātāju naudu un mēs gribam, lai jūs bankas ņemat vērā arī cilvēku interesi, ne tikai akcionāru interesi. Paldies, Mičel kungs. Es gribētu eh, jums atgādināt, ka jūs papildu jautājumu var uzdot, varat uzdot tikai pusminūtes garumā. Lūdzu, ministra kungs. Jā. Mičel kungs, priekšsēdētājs kundze. Padoms nostāja šādu Mēs no padomas puses uzskatām, ka rīkojamies pareizi, ka mēs esam pieņēmuši attiecīgos pasākumus, lai apturētu visu ekonomikas sabrukumu, lai nodrošinātu attiecīgo likviditāti. Tad dalībvalstīm ir jāveic šī situācijas uzraudzība. Tas ir jādara sistemātiski. Daudz dalībvalsts, piemēram, tagad draugās, kā nodrošināt garantiju mehānismu, kā izvērtēt garantijas. Ministri ministri vērtē arī dažādas ierobežojumus. Tiek izvērtēta arī Eiropas centrālās bankas darbība. Un 2009. gadā decembrī Trišekungs teica, ka nav nekādi ierobežojumi piedāvājuma ziņā, ka piedāvājums ir bankas Eh, spēja iegūt naudas līdzekļus no Eiropas centrālās bankas, bet bankas neizmanto šo iespēju. Un tā jau ir cita lieta. Bet Eiropas centrālā banka no savas puses neliek nekādus šķēršus kreditēšanai. Un padome un Eiropas parlaments eh, arī spriedīs par vadlīnijām, kas ir jau izstrādātas. Šīs vadlīnijas attiec uz banku uzraudzību un arī cits iniciatīvas ir. Paldies! Vairāk nav nekādu papildu jautājumu. Papildu jautājums pie šī jautājuma. Chris, please. Si. Uh, Krus, kundze. Viena no padomas prezidentūras prioritātēm ir stiprināt Eiropas Savienības lomu starptautiskajā arēnā, it īpaši Latīņamerikā. Bet par kādu ietekmi mēs runājam? Patreizējā pieeja starptautiskajās attiecībās neļauj vietu demokrātijai un cilvēktiesībām. Vai padome vēlas ar brīvās tirsniecības līgumiem atbalstīt režīmus, kas nemitīgi pārkāp cilvēktiesības Latīņamerikā? Es gribētu minēt kā piemēru Peru. Tur abagvā tika veikti nāves sodi, kas drausmīgā veidā parāda to, kā mm, eh, valsts sadarbojas ar ārvalstu uzņēmumiem. Jau tāpat 70% teritorijas ir lielo mīnu izmantotāju rokā. Otrs piemērs - Kolumbija. Tā ir valsts, kas ir visbīstamākā nu, arotbiedrību darbiniekiem, tur viņus vajā. Es gribētu, lai uh, Latīņamerikā sadarbojoties ar valstīm tiktu izvirzīts cilvēktiesību jautājums. Es ļoti atvainojos, bet jūsu jautājums šķiet šķiet nemaz nav saistīts ar mūsu diskusiju, ar mūsu pēdējo jautājumu. Es nezinu, vai jūs tie priekšņēmus dalību jautājumu laikā, bet eh, ja jūs uzdodat papildu jautājumu, tas ir saistīts ar galveno jautājumu, tāpēc es atvainojos, bet man jā, es neņemšu vērā jūsu jautājumu un varbūt jūs varētu tomēr ieskatīties reglamentā un iepazīties ar to detalizētāk. Tad, tā kā vairs papildu jautājumu nav, es uzskatu, ka mēs esam izrunājuši jautājumu un slēdzu diskusiju par to. Zemka. Ah? Yeah. Okay. So I'm going to continue. Turpināsim. Ja vien nav vēl kāds papildu jautājums, kas ir saistīts ar aizdevumiem uzņēmumiem saistībā ar kredīt krīzi Zemkas kungs, vai jūs jautājums attiecās uz šo lietu? Jums ir 30 sekundes. Tieši Par to es gribēju runāt. Man ir sekojuši papildu jautājums. Mēs zinām, ka situācija dalībvalstīs ir atšķirīga. Un tāpēc, runājot par kredītiem uzņēmumiem, es gribētu uzdot jautājumu par situāciju Grieķijā. Grieķijā situācija šobrīd ir vismagākā. Un vai jūs paredzat kāds īpašs pasākums Grieķijai? Thank you, minister. Paldies, lūdzu, ministra kungs. Es eh, saņēmu. Es zinu, ka tālāk jautājumu sarakstā ir vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar šo papildu jautājumu. Varbūt es varētu atbildēt uz papildu jautājumu, tad, kad es runāšu par šo jautājumu, kad pienāks tā kārta. Varbūt deputātkungs varētu pagaidīt šo brīdi. Par kādu jautājumu jūs runājat, ministra kungs, tā, lai deputāta kungs zina, cik ilgi viņam šeit ir jāgaida? Es la pregunta numero 9. Tas ir devītais jautājums eh, manā sarakstā priekšsēdētājs kundze. Un astotais jautājums kādā citā sarakstā. Tas ir jautājums, ko iesniedz Rodi Krats Cakapolopolo par situāciju Grieķijā. Eh, tādā gadījumā mēs eh, varētu pieņemt šādu procedūru atbildēt, tad, kad pienāk šī jautājuma kārta. Un tālāk nākamais jautājums, lai mēs varētu arī nonākt pie kaut kādas kārtības. Un nākamo jautājumu ir iesniedzis Poselkungs. Tas ir jautājums par Kosovas integrāciju Eiropas Savienībā. Ministra kungs, tad, kad jūs esat gatavs atbildēt, lūdzu, dariet to. Paldies, priekšsēdētāji! padomi vienmēr ir atkārtoti paudusi savu nostāju, ka mums ir vienota uh, ārējā politika un mums ir kaimiņa attiecība politika, arī paplašināšanās politika. Un šeit nekas nav mainījies. Mēs vienmēr esam atkārtojuši, ka Rietumu Balkāniem ir iespēja tālākā nākotnē iestāties Eiropas Savienībā. Un padomas sanāksmē 2009. gadā mēs arī atkārtojām to, ka ir Kosovas gadījumā arī nepieciešams ir ievērot pamatnormas, kas ir ierakstīts stabilizācijas un asociācijas līgumos. Par Kosovu konkrētāk. Padomu norādīja, ka šajā gadījumā dalībvalsts ir izvēlējušās iet dažādu ceļu, ņemot savu nacionālo praksi par pamatu. Ziniet, ka atsevišķas valstis ir uh, vienpusīgi atzinušas Kosovas neatkarību, un šo lietu šobrīd skata arī Eiropas kopienu tiesā. Jebkurā gadījumā padome vienmēr ir ņēmusi vērā Kosovas situāciju savās politikās, Balkānu kontekstā, un to atbalsta arī dalībvalstu konsens. Mēs strādājām pie vīzu režīma liberalizācijas Kosovai, un esam arī komisijas puses izstrādājuši paziņojumu par to, kur tiek analizēta ekonomiskā situācija Kosovā. Padomā aicina komisiju veikt visus pasākumus, lai atbalstītu Kosovas virzību uz Eiropas Savienību, bet Kosovas jautājums ir daļa no mūsu attieksmi pret reģionu kopumā. Padoma arī atbalstīja komisijas nolūku veicināt Kosovas piedalīšanos Eiropas Savienības programmās. Mēs e, iekļaujam arī ekonomiskās uzraudzības programmās Kosovu, arī pirmsiestājas e, stratēģijās, mēs veicam dialogu. Uh, Visi šie pasākumi tika vēlreiz atkārtoti pagājušā padomē 2009. gada septembrī, de decembrī atvainojas Poselda kungs. Ministra kungs, paldies par jūsu atbildi. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām, vai jūs domājat, ka Spānijas prezidentūras laikā izdosies ko darīt vīzu režīma labā, lai Kosova uh, Eh, nebūtu tāds kā cietums brīvo Balkānu teritorijā? Un otrām kārtām, ko jūs darāt, lai tās valsts, kas vēl nav atzinušas Kosovas statusu, varētu to kaut kad vēlāk izdarīt? Bet pirmais punkts ir par vīzu režīmu. Paldies. Minister, thank you. Sí, he citado el... Ministra kungs. Runājot par vīzām, es jau runāju par vīzu režīmu atvieglošanu Un padomi šai ziņā vienmēr ir paudusi atbalstu domai, ka Kosovai ir jāatvieglo vīzu režīms, ir e, jāveic vīzu režīmu liberalizācija. Komisija šobrīd izstrādā šīs pieejas detaļas, lai būtu pakāpeniska vīzu režīma atcelšana līdz galīgai vīzu atcelšanai. Un tad priekšlikums tiks nodots padomē. Protams, Kosovas pusē arī jāizpild noteikti priekšnoteikumi. Tādā ziņā komisija strādā kopā ar attiecīgajām valstīm. Šajā gadījumā tā ir Kosova. Un padome regulāri saņem informāciju no komisijas, bet doma ir tāda, ka ir jāveic eh, vīzu režīma atvieglošana, tālāk tā paplašināsies tālāk pa visu reģionu. Šo ideju atbalsta padomē arī Spānijas prezidentūra. Tā ir tāda politiskā vadlīnija, no kuras mēs nedrīkstam atkāpties. Arī tuvākajos mēnešos ne. Tā kā šeit ir lielāka mobilitāte un mums tagad ir lielāka kapacitāte stāstīt par saviem plāniem, ir nepieciešamība nodrošināt eh, arī kustību ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, bet arī pāri tuvākajām robežām. Un šādā ziņā labumu gūs abas puses, gan Eiropas Savienība, gan arī otrās valstis, uz kur attieksies šī procesa vai vīzu procesa atvieglošana, un tas viss ir uz apusējības pamatiem. Paldies, es esmu saņēmusi vairākus papildu jautājumus, es varu atļaut tagad eh, jums uzdod tikai divus. Moco kungs un Švancis kungs tādā kārtībā. Uzdosim uzreiz abus jautājumus, un tad ministra kungs jums būs iespēja uz tiem atbildēt. Malcer kungs. Ministra kungs, ņemot vērā tās iniciatīvas, ko padomi ir uzņēmusies attiecībā uz Kosovu, eh, varbūt jāpadomā arī par eh, serbu attieksmi pret šo jautājumu. Jāņem vērā, ka Sērbija ir centrāla valsts, un, uh, kas ir arī zināmā mērā līdzatbildīga par, Eiropu, par Balkānu integrāciju Eiropas Savienībām. Varbūt tā, to vajadzētu arī iekļaut kopējā stratēģijā. Paldies, tagad Šāns kungs. Paldies, paldies. Es uh, Spānijas nostāju vērtēju atzinīgi. Uh, Viņi neatzina Kosovas neatkarību un nesen Spānijas karēvi tika izvesti no Kosovas teritorijas. Mēs piedzīvojam tautsaimniecības krīzi, tādēļ es vēlējos uzdot jautājumu. cik daudz izmaksāja Spānijas karēvi uzturēšanās Kosovā, un kā jūs aplūkojat Grieķijas situāciju, vai Grieķijas karēviem vajadzētu joprojām uzturēties Kosovā, nestoties mums grūto tautsainiecības situāciju. Paldies, paldies ministra kungs, jums vārds atbildē. Pirmais jautājums par Serbiju. Serbija ir pati spēcīgākā valsts Rietumu Balkānos, un mums tas ir jāņem vērā ikvienā politikā, tad, kad mēs formulējam arī Eiropas Savienības plānus Rietumu Balkānos. Un nesen ir noslēgts līgums par vīzu režīmu liberalizāciju ar Serbiju. Un tika parakstīts arī pagaidu asociācijas līgums ar Serbiju. Serbija formāli ir izteikusi pieteikumu iestāties Eiropas Savienībā. Mēs principā atbalstam, bet mums ir jāizstudē visas eh, detaļas komisijā. Un, protams, Serbijai ir jāievēro visi kriteriji, visi priekšnosacījumi. Tikai tādā gadījumā ir iespējams uzņemt šo valsti, tikai tādā gadījumā visi kriteriji tiek izpildīti. Uh, Serbijai ir ļoti liela nozīme šajā reģionā, un mūsuprāt, šai valstī ir izredzes iestāties Eiropas Savienībā. E, un ir nepieciešama vienbalsība padomē, un tas arī bija panākts, tātad pagaidu līgums ar Serbiju ir noslēgts. Un tā kā jautājums ir par Kosovu un Spānijas iekšējām lietām, es šeit nepārstāvu Spāniju, bet gan padomu. Un tāpēc neatkarīgi no tā, kāda ir situācija Spānijā, un mums arī nav nekādi cipari vai statistiskie dati līdz. Un tomēr, uh, manuprāt, šajā mūsu diskusijā mm, pareizāk būtu atbildēt man padoms vārdā un nevis mans valsts vārdā. Paldies, ministra kungs. Un tagad mums ir nākamais jautājums, ko iesniedz Higinsa kungs par eh, tropu lietus mežu iznīcināšanu. Lūdzu, ministrs Mums, ka esat gatavs, tad atbildiet. Sí. Senora prezidenta. Godātā priekšsēdētājs kundze, paldies. Padome, jums Higgins kungs pilnībā piekrīt. Mēs piekrītam, ka mežu izdušana un izciršana būtiski ietekmē CO2 emisiju apjomu. Ir grūti pateikt, kuram faktoram meža izciršanai vai lauksaimniecībai ir lielāka ietekme uz klimatu. Tā ir drīzāk zinātniska saruna, ko tad mums vajadzētu noturēt, nekā politiska. Taču katrā gadījumā abos sektoros būtu jāpievērš uzmanība CO2 emisiju samazināšanai. Tas tā vienmēr arī ir darīts. Runājot par ilgtspējīgu lauksāmniecību, mēs par to runājam. Tas ir mainījis Eiropas eh, lauka attīstības politiku. Kopējā lauksīmniecības politika arī tiek reformēta, un eh, mēs aicinām lauksāmniecību kā nozari mazināt ietekmi uz vidi. Eiropas politika gadu gaitā ir attīstījusies, viena no šīm politikām ir kopējā lauksamniecības politika. Uzskatām, ka šīs pārmaiņas būtiski saistās ar klimatu pārmaiņu apkarošanu. 2008. gadā e, padomu jau atbalstīja komisijas priekšlikumu par mežu stādīšanu. Komisijas priekšlikumā ir teikts, ka zaudētā meža apjoms līdz 2013. gadam ir atkal jāatgūst, iestādot jaunas mežas. Tropiskais meža zudums jāsamazina par 50% līdz 2020. gadam. Mums, protams, ir jāaicina ilgtspējīgi uzturēt mežus un jācīnās pret mežu izzušanu. Neapšaubāmi tā arī nākotnē būs daļa no mūsu klimata pārmaiņu politikas. Tas ir daļa no mūsu prezidentūras programmas. Mums ir saistoši notiekama attiecībā uz mežu pārvaldību. Te mēs nonākam pie jautājuma par nelegāli izcirsto mežu importa aizliegumu. Eiropas Savienība Kopenhāgenā arī runāja par šiem jautājumiem. Jāsaka, konference mums radīja lielu vilšanos. Taču daži tehniski jautājumi arī tika apskatīti, kā piemēram tropu mežu izciršana. Attīstības valstīs e, noteikti tas arī ir ļoti svarīgs jautājums. Ir jāmēģina palīdzēt jaunatīstības valstīm menedžēt šie jautājumi. Paldies, Higgins kungs, papildus jautājums. Paldies, priekšsādātāja kundze. Es gribētu novēlēt Spānijas prezidentūrai visu to labāko. Es domāju, ka šonadēļ jūs sākat ļoti labi. Lai dzīvo Spānija. Gribētu teikt attiecībā uz šo jautājumu, ka koki absorbē CO2 emisijas no Brazīlijas un citu Amazonas basēnu valstu, un 60% Amazonas basēnu ir mm, Brazīlijā, tur viņiem samazinās meža apjoms 4,2 kvadrātkilometri katru nedēļu tiek iznīcināti, tiek iznīcināta līdz ar to dzīvība. No lauksaimnieciskās ražošanas viedokļa mēs zinām, ka ražošanas standarti Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi augsti. Priekšsēdētāju un ministru kungs, vai jūs domājat, ka ir kaut kas, ko mēs varētu darīt? Lūdzu, ministra, dod vārdu jums. Jā, Higgins kungs, es gribētu norādīt, ka mēs piekrītam visam, ko jūs sakāt. patiesība ir tāda, ka runājot par bioloģisko daudzveidību, Eiropas, eh, Spānijas prezidentūra ir izvirzījusi sev mērķi. Mērķis ir veicināt ilgspējīgu mežu izveidošanu, me, izmantošanu, mežu saglabāšanu. Mūsu vīzija ir plaša un vērsta uz nākotni. Mēs domājam par bioloģisko daudzveidību. Lielas paldies par jūsu izteikto vērtējumu, ka prezidentūra ir sākusies veiksmīgi. Gribētu norādīt arī to, ka Eiropas komisija domā nākt klajā ar zaļo grāmatu par meža aizsardzību. Šī zaļā grāmata nāks klajā šī gada pirmajā pusē. Domājams, ka šī iniciatīva būs ļoti svarīga. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai dažas no jūsu pieminētajām problēmām risinātu. Jūs, jūs nepieminējāt vēl citus faktors, kā piemēram mežu ugunsgrēks un to radīto ļaunumu. Nav šaubu, ka Šie punkti tiks eh, noteikti nopietni apspriesti laikā, kad mežu klātās teritorijas aizvien sarūk. Tas ir svarīgs punkts mūsu bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, neapšaubām. Tas būs viens no svarīgākajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par šo jautājumu daudz deputāti grib uzdot papildu jautājumus, un man tagad ir jāizvēlas divi runātāji. Uh, Es izvēlēšos tos, kas pieteicās runāt pirmie un kas vēl nav izteikušies šajā sēdē. Pirmais būs Dēvis kungs, otrais Obermaier kungs. Dēvis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Uh, Es esmu ļoti priecīgs, jo viens no pozitīviem Kopenhāgenes rezultātiem ir plaša vienošanās par mehānismu, kas ļaus attīstītajām valstīm sniegt finansiālu ieguldījumu tropisko mēžu saglabāšanā. Ministrkungs, vai jūs piekrīstat, ka Fra Spānijas prezidentūras vienai no, vienam no mērķiem ir jābūt šim pamatmehānismam piedāvāt kaut kādu saturu un arī konkretizēt to, cik lielā mērā esam gatavi dot savu ieguldījumu? ieguldījumu, lai novērstu meža izciršanu. Obermērkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze lai varētu samazināt CO2 izmešus un um, sasniegt šos mērķus, tika arī uh, ieviest vairāk certifikāti. Nesen mēs uzzinājām, ka uh, izsolot emisijas schēmas uh, ir tikušas ļaunprātīgi pārkāptas dažādas pilnvaras. Vai tiks veikta kāda izmeklēšana šajā kontekstā un vai ir paredzēts arī kāds pārmaiņas? Paldies! Thank you, ministr Paldies, ministra kungs! Paldies! Piekrītu pirmajam runātājam, jo viņš runāja līdzīgā garā kā es iepriekš. Mums ir jācīnās pret atmežošanu jaunatīstības valstīs. Tas ir būtisks svarīgs jautājums, ja mēs vēlamies uzlabot pašu jaunatīstības valstu kapacitāti. Tas nāks viņām par labu. Bez tam Mums ir jāaizsargā vietējie iedzīvotāji, pamatiedzīvotāji. Ir nepieciešamas nacionālās meža uzraudzības sistēmas. Kopenhāgenā tika analizēta situācija. Klimata pārmaiņu jautājumā Eiropas Savienība ir līderis. Eiropas Savienību kritizē par Kopenhāgenes rezultātiem. Un bieži vien tiek teikts, ka Eiropas Savienība pati ir ļoti tālu priekšā tam lēmumam un vienošanai, kas tika panākta Kopenhāgenā. Eiropas Savienība vēlas darīt daudz vairāk un daudz labāk. Eiropas klimata pakotne ir pietiekami plaša un tajā atmežošanas jautājumam ir sava vieta. Ir rodas jautājumi, protams, par praktisko īstenošanu un pasākumiem. Gluži dabiski, ka šiem praktiskajiem uzdevumiem jābūt ir vispārējās pakotnes sastāvā. Mēs nevēlamies, lai labi domāt mehānismi tiktu ļaunprātīgi izmantoti bet, protams, ka šāds risks pastāv. Un uh, mūsu uzdevums ir skatīties, lai šīs lietas tiek ieviestas pareizi. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, ko iesniedz Liems Ailvarts. Un jautājums ir par Eiropas līmeņa rīcību cīņā ar Alzheimer slimību. Lūdzu, vārds ministram. Eh, Paldies! Priekšsēdētājs kundze padome pievērš vislielāko uzmanību Alzheimera slimībai un citām neirodeģeneratīvajām slimībām. Mēģinām apkarot šo slimību, tam ir jābūt par vienu no būtiskiem mērķiem Eiropas Savienībā. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka ar šo slimību sirkstošie cilvēku skaits aizvien paaugstināsies, tas divreiz Mm, šī iespējamība saslimt ar to pieaug divreiz sākot no 65 gadu vecuma. Eirostat dati uzskata, ka Eiropas Savienībā laika posmā no 95. līdz 2050. gadam šā, šī vecuma, šīs vecuma grupas iedzīvotāju skaits pieaugs divkārši. Liems Alvārds ir uzdevusi jautājumu, kurā ir divi aspekti. No vienas puses mums ir nepieciešams pilotu projekts, kuru vadītu padomu. Pilota projekts par neirodeģeneratīvajām slimībām Eiropas Savienībā. Šīs punkts ir iekļauts Spānijas prezidentūras darba programmā. Īpaša uzmanība programmā pievērsta Alzheimer slimības izpētē. Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kas tika pieņemta 2009. gada decembra Eiropa padomē. Eiropa padoma ņēma vērā arī Eiropas parlamenta rezolūciju par šo pilotu projektu. Ja mēs runājam par Eiropas rīcības koordināciju šajā jomā, tad padome uzskata, ka mums Eiropā ir labāk jāsadarbojas, lai apkarotu Alzheimer slimību un tā līdzīgās slimības. Īpaši tādēļ, ka mēs vēlamies, lai nebūtu tik liels sloks uz pacientu un ģimeni. Tiek aprēķināts, ka uz katru slimojošo cilvēku ietekme tiek uh, novirzīta uz vismaz trim um, ģimenes locekļiem, kuriem jāuzņemas ir aprūpe. Es domāju, ka šī situācija jākoordinē Eiropā. Ziņojumā par sociālo aizsardzību un sociālo iekļautību, kuru pieņēma padome 2008. gadā, Dalībvalstis vienojās par to, ka tiek piedāvāta labāka pieeja augstas kvalitātes med, e, veselības aprūpas pakalpojumiem. Tik runāts par privāto un publisko aspektu šiem pakalpojumiem. Dalība valstis šajā dokumentā uzskata, ka pakalpojumus vieglāk ir sniegt vai nu mm, kopienas mērogā vai arī kādā e, konkrētā aprūpas iestādē. Mēs vēlamies nākt klajā ar vadlīnijām par aprūpas sniegšanu, šīs uh, aprūpas koordinēšanu. Paldies, Ailvārds kungs, vai jums ir papildi jautājums? Paldies, priekš, priekšsēdētājs kungs, paldies, ministri. Uh, Jūs pareizi teicāt, ir izvērtēts, ka līdz 2050. gadam uh, divreiz vairāk būs cilvēku Eiropā, kas sirgs ar Alzheimer slimību un līdzīgām, ar, īpaši ar vecuma demenci. Ir nepieciešams vadlīnijas. Daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs šobrīd nav nacionālo stratēģiju uz demences apkarošanu un uh, eh, aprūpu. Mans jautājums ir tāds, kā padome atbalstīs dalību valstis, lai tās varētu uh, izvirzīt vecuma demenci par vienu no valstu veselības aprūpas prioritātēm tuvākajā laikā. Paldies, vārds ministram! Paldies! Mēs ceram Spādijas prezidentūras laikā aicināt pieņemt direktīvu šajā jomā. Mēs uzskatām to par svarīgu instrumentu. Direktīva būtu pār advancētām terapijām un ārstniecības metodēm, tāpat arī pār aprūpi hronisku slimību gadījumā. Runa nav par transmisīvajām slimībām. Šis ir jautājums, kas eh, ir jārisina visaugstākajā līmenī. domājams, ka mēs varēsim piedāvāt iniciatīvas augstāk līmeņa pakalpojumu sniegšanā pacientiem. Mums ir augsta līmeņa grupa pacientu veselības jautājumos. Tad mēs vēlamies optimizēt uh, aprūpas sniegšanu, vēlamies ieteikt to darīt. Eiropas Savienībai šajā jomā nav pilnvaru, bet mēs vēlamies ierosināt kooperāciju, sadarbību, sinerģiju starp dalību valstīm uh, attiecībā uz neirodeģeneratīvo slimību uh, apzināšanu un slimnieku aprūpēšanu. It īpaši uzsver liekot uz Alzheimer slimību. Bez tam mēs vēlamies arī netiešu palīdzību sniegt. Ir dažādas dalību valsts. Dažās ir tiešāka palīdzība ģimenēs, kurās ir slimnieks, citās ir palīdzība nevalstiskām organizācijām. Tāpat laikā jāatzīst, ka Eiropas veselības programma parāds finansējumu ieguvi arī nevalstiskām organizācijām. Domājams, ka to varētu izmantot pacienti un viņa ģimenes, kas uzņems ārkārtīgi lielu slogu aprūpējot slimstu, eh, slimo cilvēku. Paldies, ministra kungs! Divi deputāti ir pieteikušies uzdot papildu jautājumu. Higis kungs, Higins kungs un pēc tam Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties arī ministram par atbildi. Un vēl viens jautājums. Kāda ir jūsu attieksme pret barošanu eh, caur caurulīti alzheimer's slimniekiem? Dažādi praksa ir apvienotā karalistē un īrijā ļoti izplatīta. Tātad šī barošana caurulīte mm, vēdrā. Uh, Un šeit es gribu atsaukties uz standartiem un vadlīnijām, bet eh, pamatojums šai procedūrai ir tāds, ka tādā veidā pacients saņem pietiekami barību vielas un, un tad viņi turpina uzturēt savu, savu dzīvību. Kāda ir jūsu attieksme pret šāda veida procedūru? Paldies, Higinsa kungam, Stikā kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Neirodeģeneratīvās slimības ietekmē ļoti daudzus cilvēkus. Diemžēl dažās valstīs nav pietiekami laba infrastruktūra arī, lai diagnosticētu šīs slimības un ārstētu tās. Vai jūs esat par to, lai tiktu izveidots Eiropas ārstniecības centrs, kurā varētu ārstēt lielu pacientu skaitu un kurā varētu arī notikt zinātniskie pētījumi, lai atklātu labākas ārstēšanas metodas. Paldies, Paldies ministra kungs! Priekšsēdētājs kundze. šie divi jautājumi, kas šeit tika uzdoti, ir ļoti atšķirīgi un ir nepieciešams vesels zinātnisks pārskats, lai uz tiem atbildētu. Eiropas Savienībā ir noteiktas grupas, kas varētu būt pareizais fórums, kur varētu risināt tos jautājumus, kurus jūs uzdevāt. Piemēram, varētu izveidot šo pilotu programmu, strādāt ar to, kuras mērķis ir apkarot neirodeģeneratīvās slimības. Komisija ir jau izstrādājusi šādu priekšlikumu, priekšlikumu un um, tas varētu pārtapt padomas rekomendācijā. Un iepriekš es jau runāju par augsta līmeņa darba grupu, kuras uzdevums ir izstrādāt kopīgu programmu, kā apkarot šīs slimības, kā apkarot šīs un līdzīgas kroniskas un netransmisīvas slimības. Šī programma ļoti cieši seko pilota iniciatīvas pamatiem, pamatidejām, un Līdz ar to būs iespējams pieņemt tādus praktiskākus lēmumus un dot praktiskākas atbildes, konkrētākas atbildes uz tiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Uzskatu, ka šī augsta līmeņa grupa ir pareizais fórums, kur izsināt šāds jautājums. Un tā augsta līmeņa grupa kas šobrīd veic strateģiskus pētījumus šajā grupā, piedalās 24 valstis tur ir attiecīgās vadības struktūras, eh, šī grupa izstrādā arī darba programmu. Un ziņojums par šīs grupas darbu tiks publicēts Spānijas prezidentūras laikā. Un tieši ar šo grupu vajadzētu risināt konkrētos jautājumus. Tieši tāpēc arī ir izveidot šī augstā līmeņa darba grupa, lai tālāk mēs varētu nonākt pie konkrētiem lēmumiem. Uh, Paldies, ministra kungs. Es eh, jūtu, ka Higīnas kungs nav īpaši apvienāts ar atbildi, bet eh, šis jautājums ir sarežģīts un droši vien par šo te barošanas sistēmu ir jāuzdod atsevišķi jautājums kādreiz. Tālāk nākamais jautājums no Dezirkunga par uzņēmumu sociālo atbildību. Ministra kungs, lūdzu atbildi no jūsu puses, kad esat gatavs. Tengo que referirme a la conferencia sobre responsabilidad. Es gribētu atbildēt saistībā ar šo konferenci, kas notika Stokholmā 2009. gada 10. un 11. novembrī. Šo konferenci organizēja Zviedrijas prezidentūra. Un tālāk mēs pārņemam Zviedrijas prezidentūras mantojumu. Mēs arī piekrītam Zviedrijai, ka šai ziņā Eiropas Savienībai ir jārāda labs piemērs, jāuzņemas vadošā loma tieši sociālās atbildības jomā. Uzņēmuma sociālā atbildība ir ļoti plašs jautājums. Šeit ir atbildība aizsargāt vīdi, cīnīties pret korupciju, atbalstīt cīņpilnu attieksmi pret cilvēku. Eiropas Savienība ir lielākā pasaules ekonomika. Mums ir ļoti daudz multinacionālo uzņēmumu, un tieši šeit ir ļoti lieliski iespēja parādīt, ka mēs esam līderi arī uzņēmumu sociālās atbildības jomā. Korporatīva atbildība šai ziņā sastāv no trim komponentiem. Un tie ir pasītot arī konferences nosaukumā - aizsargāt, ievērot, novērst. Valstī ir uzdevums aizsargāt, līdz ar likumdošanas aktu pieņemšanu ir arī likumi par e, cilvēktiesību normām, un šīs normas nedrīkst uzņēmumu pārkāpt. Uzņēmumam ir arī pienākums e, cienīt cilvēktiesības, pamattiesības visām pusēm ir uzdevums raudzīties, lai pārkāpuma gadījumā iestājas noteikti sankcijas un pārkāpums tiek novērsts. Mēs vienmēr varam atsaukties uz pamatiesību hartu, kas ir tiesiski saistošs instruments mums visiem. Un pirmo reizi visas Eiropas Savienības līmenī ir iespējams konstatēt aizsardzību arī pret uzņēmumu neatbildīgu rīcību. Jāatzīmē, ka visiem šeit ir jāpiedalās. Mēs esam izvērsuši dialogu ar uzņēmumiem, ar maziem vidējiem uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību, ar arotbiedrībām. Un mēs esam runājuši par šiem trim principiem, kas ir konferences nosaukumā. Pamata Marjorkā mums arī ir paredzēta konference Spānijas prezidentūras laikā. Tur mēs plānojam runāt par sociālo atbildību un institūcijām. Mēs gribam runāt par sociālo dialogu. Mēs gribam precizēt to instrumentu un pasākumu sārakstu, ko var izmantot eh, dalībvalsts Mēs neaizmirstam par šo jautājumu, prezentējot arī stratēģiju līdz 2020. gadam. Sociāla atbildība noteikti ir jāiestrādā strateģiskos dokumentos. Dezīra kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, ministra kungs, par atbildi. Es esmu priecīgs, ka ir iniciatīva martā organizēt šo konferenci Palmā de Maljorkā. Mm, mēs runājam par multinacionāliem uzņēmiem, un jūs teicāt, Eiropai jābūt pasaules līber, līderim. līderim bet tas ir jābūt arī attiecībā uz filiāliem. Tāpat ir jāizsaka turās. Vai jūs esat gatavi nākt klajā ar juridiski saistošu instrumentu, kas liktu mātes uzņēmumam uzņemties atbildību par filiāls vai meitas uzņēmumu darbību kaut kur citur pasaulē, ārpus Eiropas Savienības, ievērot strādājušo tiesības, cilvēktiesības, vīdes noteikumus un tā tālāk? Šie uzņēmumi ir tādi, kuriem vajadzētu rādīt piemēru. Ja viņi Eiropā uzvedas godīgi, tad varbūt ārpus Eiropas viņi izvairās no noteikumiem. Paldies, ministri, jums vēl. Bien, yo creo que efectivamente. Eh... Paldies. Es uzskatu, Eiropas Savienībai ir jāizteno labākā prakse, parauga prakse. Tāpat vajadzētu raudzīties uz to, kā uzlabot situāciju, pateicoties dažādiem likumdošanas priekšlikumiem. Ja mēs runājam par uzņēmumu sociālo atbildību, šeit ir arī kāda juridiski saistoša detaļa iekļauta, proti cilvēktiesību ievērošana, bet ir arī tādas uz brīvprātības principu valstītas detaļas. Uh, Tieši tādēļ ir jārada fórumi gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī plašākā tīmeklī, lai uh, fórumos pietiekam plaši varētu apspriest šo tematiku. Ir jau daži šāda veida fórumi. Dalību valstu augstā līmeņa grupa tiekas eh, ik pa sešiem mēnešiem, lai varētu apmainīties ar iegūto pieredzi, lai varētu arī runāt par to, kā ievērot šo uzņēmumu sociālo atbildību. Ņemot vērā ekonomikas krīzi, šāda veida forma organizēšana iegūst vēl lielāku nozīmīgumu. Tāpat ir jāievēro konkurētspējas veicināšana, sociālā iekļaušana un 2010. gads ir veltīts cīņai pret nabadzību un sociālo izstumtību. Tam vajadzētu būt kā atspērienu punktam, uz kura balstīties mūsu centienos. Mums ir jāspēlē līderu loma un fórumu mērķis ir piesaistīt visu interesantu uzmanību, ļaut viņiem izteikties, ļaut veicināt, rosināt dialogu, bet, kā jau minēju, Šis dialogs mums ir nepieciešams, tas ir principiāli svarīgs visās mūsu aktivitātēs. Lielas paldies! Paldies! Paldies, ministra kunga! Kungam ir vairāki papildi jautājumi. Es došu vārdu Kozas kungam un Mārtin kungam, jo viņi līdz tam, ir, līdz tam ir, nav izteikušies. Paldies tagad Kozas kungs pirmais. Köszönöm szépen a szót. Üdvözölni szeretném a miniszter úr. Kozas kundze, paldies, Paldies uh, priekšsēdētājs kundze, paldies ministra kungs. Es ļoti labi vērtēju to, ko viņš minēja, proti apmaiņu ar paraugu praksi. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienības sabiedrība noveco un uzņēmumiem ir jāuzņems sava atbildības daļa. Ir jāuzņems atbildība par tādiem cilvēkiem, kas uh, saņem uh, invaliditātes pensiju, un bieži vien viņiem tā tiek uzspiesta. Šo cilvēku zināšanas, pieredze un prasmes ir jāizmanto sabiedrībā, jo tas ir kas ļoti vērtīgs. Paldies! Danke. Paldies tagad uh, Hans Peters Mārtins. Jūsu minētais jautājums, manuprāt, nodarbina jau ļoti ilgi. Uh, Un daudz no pateiktā īstenībā, eh, to mēs jau dzirdējām pirms 10, 15 gadiem. Tādēļ man ir ļoti konkrēti jautājumi. Vai jūs varat man piekrist, ka uh, uzņēmums sociālās atbildības pārņemšana nozīmē gan stimulus, gan arī sankcijas. Vai jūs varētu stādīties priekšā, ka ir jāizveido tāda sistēma, kas ļautu arī vainīgos nosaukt vārdā un norādīt viņiem, uz viņiem ar pirkstu? Uh, Mēs redzam, cik bieži tiek piešķirti dažādi marķējumi. Varbūt, ka varētu arī šādus marķējumus paredzēt uzņēmumiem, vai tie, piemēram, ievēro sociālās atbildības principus, vai tos pilnībā pārkāpj. Mēs esam pieraduši pie dažāda veida marķējumiem. Varbūt tos varētu izmantot arī sociālajā kontekstā. Paldies! Paldies, ministru kungs! Lūdzu, jums vārds atbildēja. Bueno, yo estoy de acuerdo con eh, la... Paldies. Es varu piekrist pirmajam runātājam. Protams, ir jāveido dialogu starp Eiropas Savienību, pilsoņiem, ārotbiedrību, uzņēmējiem, galvenajām interesētajām pusēm. Uh, Un, protams, jāiekļauj arī uh, to cilvēku grupu, ko jūs minējāt savos izteikumos, Kozas kungs. Protams, mums tagad ir jāstrādā, ir jākaldina plāni, ir uh, arī jāgremdēs pārdomās, bet tāpat līdztekus ir jābūt pietiekam plašai pieejai un pamatīgai pieejai. un ņemot vērā, ka mēs ko tādu esam darījuši pirmoreiz, augsta līmeņa grupa es jau minēju, tāpat būs arī konference martā, ko es jau minēju, un tur noteikti varēs uh, to izmantot kā tādu ideju kalvi, rast labākos risinājumus, lai uh, varētu kaut kādā veidā uh, stāties pretī visiem jūsu minētajiem problēmu jautājumiem. Daudz, kas ir likts uz spēles, uh, sankcijas nevienmēr ir nepieciešams, un sankcijas nav labākā metoda, kā kaut ko atrisināt. Ir jābūt integrētai pieejai, un mums nevajadzētu izmantot individuāls pasākums, ir jābūt vispārīgai integrētai pieejai, kas labāk ļautu pārlūkot visu jautājumu. Uh, Es domāju, šī ir izcila iespēja tāpat visai Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies turpin priekšsēdētāji! Ministra kungs, tagad uh, pievērsīsimies nākamajam jautājumam. To ir uzdevusi Hans Pēters Mārtiņš, un tas attiecas uz finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. Lūdzu, ministra kungs, kad jūs esat gatavs izteikties, uh, došu jums vārdu. Lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Mārtiņ kungs. Manuprāt, Eiropas Savienība piedzīvo ārkārtīgi nopietnu krīzi. Bet tajā pašā laikā ir nepieciešama uzraudzība Eiropas līmenī. Tas ir skaidrāks par skaidru. Un, lai to varētu garantēt, ir jāievēro divi nozīmīgi aspekti, kas ir iekļauti finanšu uzraudzības direktīvā. Komisija pagājušo gadu izstrādāja sešus direktīvu priekšlikumus, un mums ir nepieciešama gan Eiropas parlamenta, gan padomas piekrišana. Spānijas prezidentūra cer, ka varēs panākt vienošanos starp visām institūcijām mūsu uh, galvenais uh, starpnieks šajā jautājumā būs Eiropas parlaments, cerams. Tad, kad mēs runājam par uh, makrofinanšu uzraudzību, jo Eiropas sistēmisko risku padomu, protams, pie tā strādā, mēs vēlamies novērst nākotnes krīzes, tāpat garantēt finanšu stabilitāti un arī novērst dažādas kropļojumus finanšu sistēmās. Tādēļ mēs runājam par tādu makrofinanšu uzraudzību. Es ceru, ka eh, Mārtiņa kungs uz to atsaucas savā jautājumā. Šeit ir trīs Eiropas iestādes, ir bankas un arī uh, finanšu, kā arī dažādas um, apdrošināšanas iestādes. Un es nevēlos tagad pārāk iedziļināties detaļās par uzraudzību, bet vienkārši, lai varētu samazināt sadrumstalotību un aizsargāt finanšu tirgus, kā arī aizsargāt finanšu institūciju klientus, padome, kā jau minēju, pieņēma kopīgo pozīciju. Tas notika padomē pagājušajā gadā, oktobra mēnesī, un tika runāts par makro uzraudzību, tālāk eh, mikro uzraudzību, uz mikro uzraudzību attiecinātie lēmumi tika pieņemti decembrī. Un, protams, eh, šie bija nepārprotami lēmumi, kas arī ir jāīsteno. Tas notika arī saskņā ar Eiropas parlamentu prasībām. trim komitejām vajadzētu ļoti koordinēti sadarboties. Direktīvas jau ir tikušas pieņemts, un mēs ceram, ka Spānijas prezidentūra varēs darbu virzīt uz priekšu un kaut ko nozīmīgu sasniegt jau gada beigās. Tā, tas ir arī viens no padomus mērķiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka mums ir jāgaida auglīga sadarbība ar Eiropas parlamentu, lai varētu veikt nozīmīgus soļus uz priekšu, un es domāju, tie būs nevien nozīmīgi, bet arī vēsturiski soļi, kas varēs īst, palīdzēt īstenot vadlīnijas un arī uh, ļaut Eiropas Savienībai uh, skaļāk un pārliecinošāk uzstāties tādos formos, kā piemēram G20 un runāt arī pārliecinošāk par ASV, jaņem vērā, ka uh, nepie, bija līdz šim nepietiekama finanšu regulējuma, ne visi uzņēmās atbildību, tādēļ arī finanšu sistēma ciet sagrāva. Paldies, tagad vārds papildu jautājumam Mārtiņkungam, lūdzu. Paldies, ministra kungs, paldies jums par atbildēm. Jūs runājat par uh, makrofinanšu uzraudzību, par uh, drošības padomi. Uh, Un es domāju, jums nebūs gājusi secen visai intensīvā kritika arī attiecībā uz padomes sastāvu un apjomu. Un uh, Vai jūs tāpat kā daudzi citi šeit saskatāt riskus, ka uh, šīs padomas apjoms varētu apgrūtināt efektīvu darbošanos? Tāpat tiek runāts arī, ka padoma nav pietiekami neitrāla. Vai jūs varētu stādīties priekšā, ka Spānijas prezidentūra varētu būt ambiciozāka un varētu garantēt padomas neatkarību un neutralitāti? Tāpat varētu šeit varbūt veikt kaut kādus uzlabojumus, ņemot vērā arī padomas milzīgo locekļu skaitu, jo pašreizējā sastāvā tā turpmāk darboties vairs nav iespējams. Paldies, tagad vārds ministram lūdzu. Paldies. Tika izteikts priekšlikums, to izteica komisija. Un padomē tika panāks konsensus. Vēlējos teikt uzreiz, tas nebija vienkārši. Tādēļ Zviedrijas prezidentūrai kopīgi ar komisiju vajadzēja uh, nenogurstoši strādāt. Arī ECOFIN padomē tika uh, tālāk piedāvāts priekšlikums parlamentam, un tagad parlamentam tas ir uzmanīgi jāizpēta. Īstenībā jūs to varbūt uh, nepareizi interpretējāt, Mārtiņ kungs. Mums ir nepieciešama padomas nostāja, un tagad ir, protams, arī jāizveido dialogs ar parlamentu. Par to tika runāts. Jūsu pieeja. Uh, tika apspriesta, tāpat kā citu izveidotās pieejas. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties. Tas, protams, ir nepieciešams. Un ir jāvienojas gan parlamentam, gan padomē. Paldies, paldies, ministrs kungs. Ir vairāk kolēģi, kas vēlas uzdot papildu jautājumus. Tātad es došu priekšroku tiem, kas vispār nav izteikušies līdz šim un kas ir pieteikušies pirmie. Tagad došu vārdu Kelī kungam, pēc tam Čontis kungam. Pirmais Kelī kungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze tiek piedāvāta finanšu uzraudzība un ko varētu darīt Spānijas prezidentūra. Tika nosaukti ieteikumi par paraugu prakses pārņemšanu, varbūt varētu samazināt augsta līmeņa banku vadītāju algas un samazināt viņiem piešķirtos bonusus, dažādus uh, patiešām apjomīgus pabalsts, varbūt tā varētu būt daļa no risinājuma. Un tagad Šontis kungs, lūdzu. Kirie Purģē, Paldies, paldies, ministra kungs. Finanšu uzraudzību es noteikti vēlētos sasaistīt ar to, ka riska ieguldījuma fondi gribēja gūt milzu pēļņu, tie tika kritizēti, Eiropā tie ļoti aktīvi darbojās arī Sitijā, Londonā, un Viņi, piemēram, kas notika Grieķijā, tas apgrūtināja uh, aizdevumu sniegšanu un arī uh, samazināja kredīt sniegšanas iespējas Grieķijā. Ko Eiropas sa Savienība varētu darīt, lai um, mūs visus aizsargātu no tā, ka riska ieguldījuma fondi tikai vēlas gūt peļņu par katru cenu un tādā ziņā arī ietekmē pilsoņu labklājību? Paldies! Paldies tagad ministra kungam vārds! Bueno, yo creo que sí, que es posible perfectamente el. Eh, Jā, es domāju, tas ir visai iespējami. Diskutēt par to, kā mēs varētu izmantot jau iestrādātas prakses, jau iet pa tādu nogludinātu ceļu. Protams, mēs varētu iesaistīties plašākās debatēs par to, kā labāk veidot finanšu uzraudzības sistēmas. Uh, Un, protams, būtu patiešām uh, laba pieredze, ja mēs varētu šo tematiku plaši disku, izdiskutēt. Protams, ir jāpapildina esošās direktīvas, tajās jāiekļauj arī Kelī kunga pieminētie elementi. Tālāk atbildot uz Čontis kunga izteikumiem. Mēs arī noteikti jūsu paustos priekšlikums varam iekļaut direktīvās, tās papildināt arī pēc apspriešanās ar attiecīgajām kolēģijām, piemēram, arī regulējumu attiecībā uz riska ieguldījumu fondiem, jeb hedge fondiem. Un šajā priekšpusdienā padomas priekšsēdētājs arī par to runāja. Uh, Tika runāts arī par to, ka ir jāizskauž joprojām pastāvošās nodokļu paradīzes. Uh, Un, protams, to visu varētu arī iekļaut eh, mūsu apspriežamajā tematikā. Ir paredzēts arī apspriesties par tā saukto reformu, ko pieminēja padome. Ir jāreformē visa finanšu uzraudzības sistēma, un reformai ir jābūt ļoti aptverošai un tālajošai. Paldies! Un visi aspekti šeit noteikti ir iekļaujami. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji, ministra kungs. Tagad Pāriesim pie Krācas kundzes jautājumu. Tas attiec uz ekonomisko situāciju Grieķijā un uz eirozonas nozīmi saistībā ar to. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienības līgumi ļoti skaidri norāda, kam pie, piekrīt kompetence katrā jautājumā. Dalību valstu ekonomiskā politika, protams, ir Eiropas Savienības kopīgās intereses jautājums, par to nošaubu, taču tanīpat laikā dalību valstu budžets atrodas dalību valstu pārziņā. Ir 16 valstis, kurām ir vienota valūta - eiro. Ekonomiskā un monetārā savienība nākotnē acīmredzot paplašināsies. Māstrihts līgumā tas ir norādīts kā mērķis plašākajā šī vārda nozīmē. Ir dažādi noteikumi, kas attiec uz eirozonas valstu budžetiem, jo viņu budžeti ietekmē eirozonas ekonomiku kopumā. Tādēļ viņiem tiek ieteikts izvairīties no valsts budžeta deficīta. Tā tikai tā ekonomiskā monetārā savienība var darboties labi. Jāatzīst, ka šī savienība ir gan ekonomiska, gan monetāra, bet tā ir vairāk monetāra nekā ekonomiska. 123. stabilitātes pakta pantā ir teikts, ka Eiropas centrālā banka vai dalību valstu centrālās bankas, kas izmanto eiro, nedrīkst aizdot pārāk daudz, nedrīkst ieslīgt parādos, ja tu esi eirozonā. Katrai dalību valstī ir jāgarantē pašai savi aizdevumi. Un padomi ir norādījis, ka dalību valstīm tas ir gal, svarīgs uzdevums. Bez tam padomu savos secinājumos saka, ka Grieķija un citas valstis darīs visu, lai labotu ekonomiskās problēmas un lai stiprinātu valsts ekonomisko un finanšu sistēmu. Ir jāatceras, ka pārmērīgs budžeta deficīts var būt par pamatu procedūras uzsākšanai, un tad var notikt korektīvā darbība. Padomi iespējams februārī spriedīs par Grieķijas situāciju. Protams, komisija ir arī iniciatīvas tiesības attiecībā uz šādiem gadījumiem. Eiropas Savienība izstrādājot stratēģiju attiecībā pret valsti, var izrādīt savu interesi un iesaisti. Grūtības pārvarēšanā kādā konkrētā dalība valstī īslaika posma. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kratas kundze, vai jums ir papildi jautājums? Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. gribētu pateikties padomas priekšsādātājam par šo atbildi. Jūs mums atsaucāt atmiņā līgumu pantus, kuros runa ir pār pārmērīgu budžeta deficītu. Eiropas parlaments pārzina šos pantus. Man likā, man radās tāds iespējas, ka jūs varētu dot mums plašāku informāciju. Ko Zapatero kungs domā, ja viņš runā par Eirozonas solidaritāti un par solidaritāti ar valstīm, kurās ir īpaši liels problēmas? Vai jūs domājat, ka varētu būt labāka koordinācija starp centru un reģioniem, piemēram, attiecībā uz dažādām subsīdijām? Varbūt, ka mums varētu būt citi fiskālie noteikumi, lai izvairītos no sociālā un fiskālā dempinga, ar ko saskars Eiropas Savienība un dažās valstīs īpaši smagi. Vai jūs varētu mums pastāstīt vēl kaut ko vairāk bez tā, ko jau pateicāt? Un vēl paskaidrojiet, lūdzu, ko Zapatero kungs domā par solidaritāti, kā viņš izprot to. Paldies, vārds ministrs ministram. Eiropas Savienība ir tas pasaules reģions, kurā solidaritāte tiek izmantota ļoti uzskatāmā veidā. Ņemsim par piemēru Grieķiju vai Spāniju. Mēs esam ilgi baudījuši Eiropas Savienības solidaritāti, izmantojot dažādus fondus, piemēram, struktūra fondus. Šie fondi ir būtisks Eiropas solidaritātes politikas komponents, un šie fondi varēs tikt izmantot arī nākotnē. Nekā līdzīga citur pasaulē nekur nav. Pateicoties šiem fondiem, daudzas valsts panākušas būtisku progresu. Fondi ir palīdzējuši arī ieviest modernizāciju valstīs. Tas ir ļoti skaidrs solidaritātes piemērs. Nav šaubu, ka šos fondus ir jāizmanto ar lielu atbildību, un Eiropas Savienība uzrauga to, kā tas tiek darīts. Tas ir loģiski, bet solidaritāte pastāv. Vēl kāds cits solidaritātes veids, ko gribētu šeit pieminēt, un ko mēs viegli varam redzēt līgumos, kurus jūs arī pieminējat, Krocis kundze. Līgums dalību valstīm uzliek par pienākumu koordinēt savu ekonomisko, sociālo un nodarbinātības politiku. Piektais līguma punkts to ļoti skaidri pasaka. Tas ir vēl viens solidaritātes izpausmes veids Eiropas Savienībā. Mēs izstrādājam savus mērķus kopā un arī ieviešam tos kopā kā koordinētu ekonomisko politiku. Kas ir tās problēmas, ar ko saskars dažas valstis? Krīzes rezultātā šīs problēmas nebūtu tik dziļas, ja ekonomiskā savienība būtu jau izveidota. Eko monetārā savienība mums ir daudz attīstītāka nekā ekonomiskā sabiedrība. Un mēs neredzam to sinerģiju, ko varētu radīt patiesa ekonomiskā koordinācija, kas, manuprāt, mums būtu vajadzīga. Stratēģija 2020 nāk klajā ar mērķiem Investīcijas izglītībā, piemēram, ir viens no mērķiem. Tāpat arī specializācija darba tirgū, cīņa pret klimatu pārmaiņām. Arī tie visi ir solidaritātes komponenti, un tas ir tas veids, kā mēs praksē izrādām savu solidaritāti. Mums ir jābūt tik vienotiem, cik vien iespējams. Protams, tas nenozīmē, ka līgums neuzliek atbildību dalību valstīm. Uh, Atbildība attiecībā uz parādu līmeņu noturēšanu un tā tālāk. mums ir vienotās tirgus, reģionālā politika, struktūra politika. Es ceru, ka nākotnē būs labāka koordinācija ekonomiskai un sociālajai politikai. Solidaritāte, mūs, manuprāt, Eiropā ir ļoti tālajoša. Paldies, ministrs kungs, Semkas kungs, vai jūs gribējāt vēlreiz uzdot savu papildu jautājumu? Jednak pytanie, bo mm, pan, panie ministrze, mu... Es gribēju uzdot papildu jautājumu. Ministra kungs, jūs eh, runājāt par eh, šo situāciju Grieķijas, tātad, ka sarežģītības un komplikācijas mēs diskutēsim februārī. E, tiešām Grieķijai ļoti sāpīga iekšējā krīze, bet e, diemžēl pastāv risks, ka šī krīze varētu ietekmēt arī citas valsts. Mans jautājums ir šāds. Vai bez diskusijām padomē un komisijā jums nevajadzētu vienlaicīgi arī uzsākt sarunas ar Eiropas centrālo banku. Tas ir ļoti svarīgs mehānisms, kas varētu atrisināt Grieķijas jautājumu. Lūdzu, ministra kungam vārds. Katrai institūcijai ir sava atbildības joma. Un tā ir arī ekonomiskās un monetārās savienības raksturiesīme. Padomē noteikti tiks skatīts Grieķijas jautājums, jo Grieķija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, arī e- monetārās un ekonomiskās savienības dalībvalsts. Un ja notiek eh, kāda problēma, tad mēs par to runājam. Mēs runājam arī par to, kas notiek eh, tālajās valstīs. Šeit vēl ir tas aspekts, ka mums ir vienotā valūta, un mums saskaņā ar līgumu noteikti problemātiskās situācijas ir jārisina. Jebkurā gadījumā mēs varēsim sniegt tikai rekomendācijas Grieķijai. Grieķija droši vien gūs labumu, ja īstenos mūsu rekomendācijas arī Eiropas centrālajai bankai ir noteiktas saistības nodrošināt finansiālo stabilitāti, arī cenu stabilitāti. Tas ir līgumā ierakstīts. Eiropas centrālā banka strādā neatkarīgi. Un Eiropas centrālā banka ir Eiropas Savienības principiāla sastāvdaļa šī banka nodrošina mūsu kopīgo valūtu, rada uzticību tai. Šī banka ir, varētu teikt, tā kā tāds stūrakmens ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Paldies, priekšsēdē. Paldies, ministra kungs, par piedalīšanos šajā pirmajā jautājumu sesijā jūsu prezentūras laikā. Eh, tie jautājumi, uz kuriem jūs nepaspējāt atbildēt, tiks atbildēti rakstiskā formā. Šis jautājumu periods ir beidzies un arī sanāksme tiek slēgta un tiekamies atkal pulkstens deviņos.